Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe. Labrīt, dāmas un kungi, dārgie draugi. Sanāksim tiek sākta. Tātad vispirms darba kārtība. Pirmais darba kārtības punkts ir Kipras ir uh, padoms un komisijas paziņojumi par Kipras prezidentūras darba programmu. Sirsnīgs veids Eiropas parlamentā padomas priekšsēdētāju. Kristofles kung, lūdzu, jums vārds. Kirie